Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Un tātad, godātie kolēģi, sāksim no nu atkal darbu, paziņo sanāksmi par atklātu atkal, un ķersimies klāt pie 17. darba kārtības punkta. Okay. Punkt. Eh, un tātad. 17. darba kārtības punkts. Viedokļu apmaiņa ar Ķīnas Tautas Republikas vēstnieku Yang Janjī kundzi. Nu, un, protams, nevienam nav ne mazāko šābu par to, ka Ķīna ir es lielākais Uh, ekonomikas partneris, un mums abiem kopā, šīm abām lieliem blokiem kopā, noteikti ir iespēja tālāk nodot arī izaugsmas grūdienus, tā teikt, radīt tālāku impulsu. Un, protams, tiek runājam arī par investīciju nolīgumu, varbūt pat vēl kaut ko citu. Nu, katrā ziņā tas būs tāds spēcīgs solis uz priekšu, kas, nu, tad līdzi nestu tādu drošību un arī attiecību stiprināšanu investoriem. Priecājos, vēstnieces skundze, ka jūs esat šeit. Ir piedāvāts arī tulkojums ķīniešu valodā. Un jūs varat klausīties tulkojumu 22. kanālā. Nu, un tad, vēstnieks kundze, tūlīt pat došu jums vārdu. Thank you, Mr. Chairman. Priekšādātāji, paldies. Ko tātais Bērn Lange, komitejas priekšādātāji Vinklera kungs, Inte, Ķīnas uzraudzības grupas priekšādātāji, godātie Inte deputāti un Eiropas parlamenta deputāti. Es ārkārtīgi augstu vērtēju iespēju izteikties šodien un runāt ar jums šodien. Pirms es ķeros pie lietas, vēlos jums nosūtīt vislabākos eh, sveicienus jums, Inta komitejai un deputātiem. Uh, It īpaši, eh, nu, gribu teikt, ka jūsu komiteja kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir spējusi spēlēs ļoti būtisku lomu tirdzniecības saikņu veicināšanā starp ES un Ķīnu. Mēs ārkārtīgi atzinīgi vērtējam jūsu entuziasmu un ieguldījumu šajā darbā. Ķīna Un Ķīnas un ES attiecības pilnīgi noteikti ir stāsts, par ko jūs zināt ļoti daudz. Ņemot to vērā un ņemot vērā, ka mūsu laiks ir ierobežots, vēlos šo pēcpusdienu runāt tikai par trim tēmām, kas jums varētu šķist visai interesantas. Pirmām kārtāk jaunā jaunā Ķīnas norma un tās attiecības saistība ar ēst, tālāk Ķīnas visaptvarošās reformas un atvērtība, un tālāk Ķīnas un ēst tirniecību attiecību izvēršana. Pirmkārt, šī jaunā Ķīnas normālā vide un kā tas sasaistās ar ES Ķīnas ekonomika ir iegājusi jaunā etapā jaunā normalitātes etapē tiek mainīts ātrums no tāda pātrināta ātruma uz vidējo ātrumu. Tas ir tāds visaptvarošs modelis, kas pievērš kvantitātei un ātrumam, bet no tā pārējiem uz tādu intensīvāku modeli, pievēršoties kvalitātei un efektivitātei un sākotnēji investīcijas bija ražošanas faktoros, un tagad vēlamies, lai virzītājs spēks būtu nevis šāds investīcijas, bet gan novatorisms. Ekonomika apjomos turpina pieaugt, 7% izaugsme tiek projicēta arī šim gadam, un tāpēc jāsaka, iepriekšējos gados tas ir radījis būtisku pieaugumu, un būtu tikai godīgi teikt, ka Ķīnas eh, tautsēmniecība ir pretoties spējīgi riskiem un tās potenciāls piedod, piedāvā mums iz, izveidot virkni politikas instrumentu, kas ļautu būt radošiem un sabiedrībai izpausties dažādos veidos. Pasaules bankas ziņojumā tiek plānots, ka šāda veida izaugsmas stratēģijas maiņa un pielāgošanās jauniem izaicinājumiem nodrošina to, ka Ķīna var kļūt par ļoti modernu, harmonisku un radošu sabiedrību ar augstiem ieņēmumiem jau līdz 2030. gadam. Mēs esam pārliecināti, ka Ķīna mm, izvērtīsies par eh, labklājības sabiedrības valsti jau līdz 2020. gadam un tad vēl tālāk labklājīgāk, demokrātiskāka un kultūras bagāta valsts izveidosies līdz šī gadsimta vidum. Ķīnas ekonomiku raksturo tālāks attīstības līmenis. Daudz eh, smalkāks darba spēka sadalījums un struktūras nekā jebkad līdz šim. Un tas, protams, ir saistīts arī es un Ķīnas tirniecības attiecībām. Pateicoties Ķīnas ekonomikas eh, darbības rezultātiem, esam piedzīvojuši arī plašāku tirdzniecību starp abiem šiem blokiem no 2,4 miljardiem dolāru 1975. līdz 670 miljārdiem dolāru vērtu tirzniecību pagājušajā gadā. Tātad, lūk, 250 reižu pieaudz šis apjoms. ES ir Ķīnas lielākais tirzniecības partners, un tā tas ir bijis pagājušos desmit gadus pēc kārtas. Un Ķīna ir ES otrais lielākais tirzniecības partners. Katru dienu Ķīnas un ES tirzniecība norisinās 1 miljarda eiro apmērā. Skatoties nākotnī, redzam, ka ES eh, izaugsmes, nodarbinātības un konkurētspējas darba kārtība pilnīgi noteikti gūs labumu no šīs Ķīnas jaunās normālās vidas. Ķīnā tiek runāts par jaunu veidu industrializāciju, par IT aplikācijām, urbanizāciju, lauksaimniecības modernizāciju, vidē draudzīgu izaugsmi. Un viena de, un būs ārkārtīgi būtiskas investīcijas 500 eh, miljonu apmeklētāji ieradīsies Ķīnā, kas beig beigās radīs arvien lielākas iespējas irniecībai, izaugsmai, investīcijām un sadarbībai arī ar citām valstīm šajā reģionā. Tā rezultātā pilnīgi noteikti uh, tiks veicināt arī ES struktūra reformu tālāk īstenošana, bet nodrošinot vidēji termiņu izaugsmas potenciālu, lai radītu tālākas konverģējošās intereses starp ES un Ķīnu. Otrām kārtām. Ķīnas visaptvarošās reformas un pieauguša atvērtība. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka reformas un atvērtība ir ārkārtīgi svarīga Mm, attīstību uz priekšu virzošu parādību. Ķīna padziļina reformas un struktūra pielāgošanās. Cita starpā Ķīna pātrina un palielina centienus, lai racionalizētu, sistematizētu pārvaldību un piedāvātu vairāk pārvaldības instrumentu zemākiem pārvaldības līmeņiem, tādējādi sekojot tirgus mentalitātei. Ķīna turklāt cita pātrina arī uh, fiskālās un nodokļu sistēmas reformas, kā arī valsts īpašumā esošo uzņēmumu un valsts kapitāla reformas. Ķīna vēlas vēl tālāk nodrošināt atvērtību, lai veicinātu reformas un attīstību un veicinātu liberalizāciju, kā arī dzen tirzniecības un investīciju attiecības ar saviem partneriem. Vēloties nodrošināt stabilus eksports, mēs tepat laikā palielinām imports. Pagājušajā gadā tiešās ārvalstu investīcijas Ķīnā sasniedza 120 miljardus ASV dolāru. Un līdz ar to tā ir valsts, kas ir sarakstā numur viens ārvalstu investīciju saņēmēju rangā. Nesen noturētā noturētajā ikgadējā fórumā Āzijai prezi, prezidents, mūsu prezidents skaidri un gaiši pateica, Ķīna būs vēl atvērtāka pasaulē. Mēs strādājam pie politikām, kas veicinās ārvalstu investīcijām, un šīs politikas nemainīsies. Investoru tiesības un intereses un ārvalstu uzņēmu intereses tiks aizsargātas. Tiks nodrošināt arī labāki pakalpojumi šiem ārvalstu investoriem. Ar mērķi veidot jaunu atvērtu ekonomiku, Ķīna šobrīd pārveidojas un savu ārvalstu ārējo tirzniecību mainu, piel, palielinot pakalpojumu tirzniecību un pieņem daudz proaktīvāku importu politiku, lai palielinātu importu apņā, apmujomus attīstītām tehnoloģijām un mm, novatoriskām iekārtām. Ķīna tāpat uzņems daudz proaktīvāku pieeju, lai izmantotu ārvalstu kapitālu un radītu stabilu, godīgu, caurskatāmu eh, uzņēmē darbības vidi, prognozējumu vidi, tāpēc strādājam pie ārvalstu investīciju tiesību aktu uh, harmonizēšanas un pārskatām katalogu pamatlīnijām, kas paredzēts ārvalstu uzņēmumiem, kas vēlas veikt investīcijas Ķīnā. Tā visa mērķis ir atjaunināt, atjaunināt ārvalstu investīciju pārvaldības sistēmu, pieņemt tādu pārvaldības modeli, kas ļautu mm, piedāvāt uh, konkrētas nacionālas priekšrocības un arī negatīvu uh, sarakstu. Tāpat ir ieviesta jauna sistēma ar ārvalstu investīcijām. Un tur pārsvarā kontrola notiek kontrolējot uh, rakstiskos datus. Lai veicinātu šo atvērtību, Ķīna šobrīd strādā uh, ar daudzām valstīm izstrādājot zīda ceļa ekonomikas jostu 21. 21. gadsimtā, kas būtu ekvivalents iepriekšējiem zīda ceļam. Tāpat arī Ķīna e, strādā, veido brīvas tirzniecības telpas virknē teritoriju. Veidojot šo nacionālās attieksmes un negatīvā saraksta sistēmu. Vēlamies uzlabot pagaidu starposma mm, regulējumu tāpat. Pažākā gada sociāla-ekonomiskie rādītāji Ķīnā liecina, ka šis jaunais visaptvarošo reformu loks ir nesis vēlamos rezultātus. Un pilnīgi noteikti tas tā arī turpināsies. Trešām kārtām - tārāka Ķīnas un ēst tirniecības attiecību izvēršana. Iepriekšējos četros gadu desmitos e, ES un Ķīnas attiecībās e, ir bijusi ļoti būtiska attīstība. Šie bloki atšķiras vēsturē, ideoloģijā un sociālās sistēmas ir atšķirīgas, bet kamēr abas šīs puses ir gatavs respektēt vienu otru, padot vienu otrai palīdzīgu lo, lo, roku, un izturēties vien pret otru godīgi un ar respektu, aizmirstot par domstarpībām, abas puses var iesaistīties plašā mērā, sada, plašā mērā sadarbībā un veidot kopēju strateģisku partnerību. Ļoti labi, ka abas puses izmanto šī gada 40. Gads, gada dienu kopš ES un Ķīnas diplomātsko attiecību nodibināšanas brīža, lai padziļinātu visaptvarošo strateģisko sadarbību, kas palcās uz tādām vērtībām kā miers, izaugsme, reforma un civilizācija. Lai izmantot šo brīdi, uh, ir šobrīd norisinās eh, augsta līmeņa eh, savstarpējas tikšanās. Nesen Eiropas parlamenta priekšādātā Šulc kungs veiksmīgi apmeklēja Ķīnu māja sākumā. Frederika Mogherini ieradīsies Pekinā un būs līdzpriekšzietātāja kopā ar Ķīnas analogu pusi Ķīnas ES augsta līmeņa strateģiskā dialoga sarunu raundā. Attiecīgajā laika brīdī mēs šeit Briselē sasauksim 17. Ķīnas ES samitu, kura gaitā abas puses eh, veiks inventarizāciju par pašreizējām savstarpējām attiecībām un, kas nav mazsvarīgi, noteiks virzienu tālākai sadarbībai. Šajā, šim samitam sekos jauni sarunu raundi augstā līmenī par ekonomiku un tautsēmniecību, un tur piedalīsies, protams, arī augsta līmeņa personas, kas runās vienrot aci pret aci, lai rēģētu uz tām galvenajām prioritātēm, kas ir iekļautas mūsu darba kārtībā un pārliecinātos, ka tau, mūsu tautsēmniecībā tie ir galvenie virzītāji spēki Ķīna un Eiropas Savienība šobrīd cieši strādā pie tā, lai īstenot Ķīnas un ES 2020. gada strateģisko darba kārtību sadarbībai. Īpaša nozīme piešķirot tam, ka sarunas par ambiciozu un visaptverošu divpusēju investīciju nolīgumu tiktu e, īstenots pātrinātā kārtā. Šis centiens ir vēl viena liecība tam, ka mums ir kopīgs viedoklis, vienots viedoklis par to, kādam jāizskatās kopējiem visaptvarošajiem juridiskiem ietvaram, kas ļautu nodrošināt ilgtermiņu piekļuvu Ķīnas un ES tirgiem attiecīgi un kas ļautu nodrošināt spēcīgu aizsardzību investoriem un tāpat aizsardzību arī investīcijām. Kopš 2013. gada beigām Ķīna un ES ir noturējuši piecus sarunu raundus un tas viss norisinājies draudzīgā, konstruktīvā atmosfērā. Piektā raunda laikā, kas notika tikai pirms pāris nedēļām, abas puses turpināja viedokļu apmaiņu par ierosināto teksta redakciju, tādā veidā radot tādu pamatīgu bāzi tālākām saturīgām sarunām. Lai nāktu klajā ar un nodrošinātu progresu kopējai labklātībai, Ķīna virzās uz priekšu daudz ātrāk, lai īstenotu attīstības stratēģiju un veidotu brīvstirniecības teritoriju. ROK un FTA noslēgšana ar jums un arī ar Austrāliju palīdzēs palielināt reģionālu visaptvarēšanas partnerības veidošanu. Ķīna un Japāna jau ir noslēguši brīvās tirdzniecības nolīgumu, tā ir prioritāte šim laika posmam. Mēs ceram, ka Ķīna un ES veidos padziļinātu izpratni par brīvās investīcijas nolīgumu starp ES un Ķīnu, lai arī tas varbūt var, nāks vēl tādā tālākā laika perspektīvā. Tomēr būtu vēlams, lai abas puses pilnīgi noteikti kopīgiem spēkiem īsteno iespējamības izpēti. Uh, par šādu līgumu nolīgumu slēgšanai, un mūsu uzskats ir tāds, ka šāda veida sistēma un ietvers būtu tāds, kas dotu priekšrocības abām pusēm. Ārkārtīgi labi, ka Ķīna un ES strādā plecu pie pleca, lai meklētu veidus, kas ļauj apmainīties eh, ar ap, nu, vizītēm no Ķīnas, no ES puses, to starp tiek lūk eh, īstenots vī, atvieglots vīzu izsniegšanas režīms, kas ļautu tādējādi veicināt arī uzņēmēju darbību un, protams, arī atbilst tām vajadzībām, kas ir vietējai sabiedrībai un uzņēmumiem, kas vēlas īstenot uz praktiskiem rezultātiem vērstu sadarbības starp abām pusēm. Viens no veiksmes stātiem Ķīnas un ES sadarbībai ir eh, nesen panāktais tir, tirgus eh, strīdus risinājums attiecībā uz polisilikoniem un eh, cita veida jautājumi. Ņemot vērā, cik apjomīga šī tirniecība un cik cieši šīs saites, protams, ka būs kaut kāda veida berzēšanās arī tirniecības jomā lielākas vai mazākas. Tas ir tikai normāli, bet tas, kas patiešām ir vajadzīgs, ir, lai šāda veida strīdi e, tiktu risināt ar politisku apņēmību. Uh, un lai abas puses ilgte, paturētu prātā ilgtermiņa intereses un tāpēc šīs domstarpības un nesaprašanās tirniecības veidā risinātu diskrēti ar dialogu, savstarpēju respektu, tādējādi nonākot pie savstarpēju pieņemamiem uh, rezultātiem un lēmumiem. Mēs uzskatām, ka Ķīnas un ES attiecības ir nobriedušas, pre, gatavs pretoties riskam un var pretoties jau kāda veida e, riskiem, traucējumiem un tā tālāk. Un kas vēl nav mazsvarīgi? Vēloties aizstāvēt e, daudzpusējas tirdzniecību, pēc e teotvaros Ķīna ir gatava palielināt komunikāciju, koordinēšanu un sadarbību ar ES lai virzītu uz priekšu Doha sarunu raundus. Tāpat arī sarunas par jaunu PTO vidē draudzīgas preču nolīgumu, kas ietvert arī informācijas tehnoloģiju nolīgumu un Ķīnas iestāšanu pievienošanos pārskatītajam nolīgumam par valsts iepirkumu. Mēs uzskatām, ka mēs kā divi lielākie tautsēmniecības bloki mums vajadzētu apturēties no tā, ka mēs izvēlamies tirniecības protekcionismu pieeju. Tāpat laikā mums būtu ļoti spēcīgi jāvērš pret jebkādām protekcionismu iz, izpausmēm, tas jādara roku rokā, veidojot kopēju, stabilu, godīgu un uz noteikumiem balstītu globālu tirzniecības sistēmu. Pirms es nonāku pie saviem noslēguma vārdiem, gribu pavisam īsā uh, veidā pieminētu kādu ļoti svarīgu punktu, kas arī jums nav svešs. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība pieņems oficiālu un pamatotu lēmumu piešķirot Ķīnai e, tirgus ekonomikas statusu. Un secinājumā grib teikt lūko. Atzīstot, cik ļoti attīstīties spējīga un dinamiski strateģiski svarīga ir e, šī saikne e, un partnerība ar Ķīnu, redzam, ka ar vienu pieauga interese un atjaun, atjaunojas fokus gan no Ķīnas, gan no ES puses, un abas puses vēlas aktīvi veicināt kolektīvās intereses, darot visu, lai spēcinātu šo partnerību, kuras pamatā ir miers, izaugsme, reformas un civilizācija. Mēs sakām paldies jums un gaidām ar nepacietību jūsu tālāku atbalstu un sadarbību ar Inte un jums visiem paldies! Thanks a lot, madam. Lielas paldies! Tagad ir uh, astoņi runātāji pieteikušies, katram trīs minūtes. Labi, būsim sarunājuši. Vinklēr kungs referents. Uh, thank you very much, chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, vēstnieku kungs, par ierašanos. Paldies, ka jūs uh, pastāstījāt par savu redzējumu. Jūs iezīmējāt ļoti skaistu ainu, runājot par jauno Ķīnas eh, modeli un domāju, ka Eiropas. Like have... Kā arī Eiropas Savienība labi iekļaujas šajā modelī un jāsaka, ka Eiropas eh, nozara, protams, ir ļoti ieinteresēta sadarboties ar Ķīnu un eh, daži vārdi par to pieredzi, ko esam dzirdējuši Ķīnas rūpniecības palātā un arī eh, citās eh, asociācijās, kas saistītas ar tautsaimniecību. Jūs minējāt eh, šīs sarunas par ES Ķīnas investīciju sarunām. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir uzlabota piekļuve Ķīnas tirgiem Eiropas uzņēmumiem. Un Mums starptautiskās tirdzniecības komitejā ir bijusi jāuzklausa arī, piemēram, Eiropas Rūpniecības palāca un Tirzniecības palāca, un viņi saka, ka viņi Ķīnas tirgu sastopas ar jaunām barjerām, pat ne tām, kas ir pastāvējušas visu laiku, bet nāk jaunas papildus barjeras klāt. Mēs vēlētos, lai šeit patiešām notiktu kaut kāds progress Vēstniekungs, ko jūs par visu tagad domājat? Otrs jautājums ir saistīts ar pirmo, bet tas ir precīzāks. Jūs runājāt par reformām, un viena no svarīgākajām nozarēm, kur tiek veiktas eh, tālējošas reformas, ir banku nozara Ķīnā. Un runājot par bankām, mēs nevaram izvairīties pieminēt arī informāciju tehnoloģijas, kas ir saistīts ar banku aktivitātēm. Tām ir jābūt uh, uzticamām, drošām tehnoloģijām, jo banku nozarē, protams, tas ir uh, ārkārtīgi svarīgi. Dažos ziņojumos tiek runāts par to, ka Eiropas eh, uzņēmumiem varētu būt grūtības piekļūt eh, šiem tirgiem. Protams, banku nozara ir noraizējusies, un varbūt, ka jūs varētu kaut ko sīkāk par to pastāstīt. Un esmu dzirdējis ka ir arī ļoti svārīga veselības aprūpas nozars reforma Ķīnā paredzēta, ņemot vērā tās apjomu, Ķīnas iedzīvotāju skaitu, tā, protams, ir ļoti uh, tālajoša un pamatīga, un ko tas nozīmētu Eiropas farmācijai, kas tai būtu jādara, lai tā varētu arī piedalīties šajā uh, medicīnas izstrādājuma tirgū. Paldies! Referenta kungs, paldies jums! Ēna referenti tagad. Maskā kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! gribēju pateikties. Gribēju pateikties vēstnieces kundzei par uh, visaptverošo informāciju. Man arī pašai ir vairāk jautājumu. Pirmām kārtām tie jaunumi, ko mēs dzirdējām ka Āzijas banka ir gatava veikt papildus investīcijas infrastruktūrā un arī vairākas Eiropas Savienības dalību valsts piedalās šajā projektā. Es gribēju vairāk informācijas no vēstnieces kundzes, kā varam uztvert šo iniciatīvu, ko tā varētu nozīmēt šai ģeogrāfiskajai, um, ģeopolitiskajai iniciatīvai. Un vēl kāds jautājums, par kuru mēs šo priekšpusdienu ļoti plaši runājām, proti par mēs pēc sarunām eh, starp ES un Ķīnu pēc eh, pagājušā gada vasaras neesam dzirdējuši nekādu ziņojumus par sasniegto progresu. Es gribētu zināt, uh, vai tagad ir iestājusies stagnācija, vai mēs varētu rēķināties, ka drīz jau būs eh, kaut kāds progress sasniegts attiecībā uz eh, geogrāfisko norāžu savstarpīgu atzīšanu. Nu, ja nē, kādas iespējas šeit pastāv? Tālāk Intelektuālā īpašuma aizsardzība Eiropas Savienība šajā jomā ir ļoti aktīva. Eiropas uh, Savienība vēlētos zināt, kā varētu atrast šeit jaunas sadarbības formas. Un visu beidzot, nu, pievērsīšos tam, ko jūs teicāt eh, pašās savas runas beigās. Proti, ka jūs eh, nevēlaties pārstāvēt protekcionisku uh, pozīciju. Es gribēju dzirdēt kaut kādu precizējumu. Februāra mēnesī mēs uzzinājām, ka PTO mehānismā Ķīna uzliek muitas nodevas uh, piemēram, tērauda caurulēm, kas nāk no Eiropas Savienības. Es vēlējos pavaicāt, ko jūs esat apņēmušies darīt, vai jūs uh, šīs muitas nodevs atcelsiet vai nē, jo tās nav īsti pamatots. Un vai jums ir arī padomā šeit uh, uzlikt kaut kādu mm, vēsties arbitrāžu tiesā? Paldies! Lūdzu, Šolts kungs, paldies, paldies vēstnieces kundzei par šo tik labo un koncentrēto situācijas ilustrēšanu. Runājot par eh, Ķīnas Tautas Republiku un Eiropas Savienību, es domāju, ka mēs visi varam būt vienis prātis, ka ekonomiskās sadarbības um, attīstīšana ir mūsu visu interesēs. Ja Ķīnā būs veiksmīga attīstība, tas tiešā veidā ietekmēs arī Eiropas Savienību un tur notiekošos procesus. Tādēļ es ļoti uzmanīgi raudzījos uz strateģiskās plānošanas eh, grupas eh, tikšanos un arī ES Ķīnas samitu, jo, protams, jāsaprot, ka samits pats par sevi eh, jau nebūs nekāds lielais ieguvums, nē, tur ir jābūt arī produktīviem rezultātiem. Un vēstnieces kundze, ja mēs runājam par uh, investīciju nolīgumu, par piekļuvu tirgumu, par Āzijas infrastruktūru, par uh, attīstības banku, par dažādu uh, grūtību pārvarēšanu divpusējās attiecībās, vienmēr tiek runāts arī par to, kā tas ietekmēs realitāti abās valstīs, piemēram, kādi ir darba standarti, kāda ir nodarbinātības politika. kād, kā varētu uzlabot ekoloģiskos standartus. Protams, tas ir saistīts arī ar visu sabiedrības attīstību kopumā, tādēļ es gribēju pavaicāt. Jūs teicāt, ka par problēmām ir jārunā tieši. Nākamajās sarunu kārtās. Jāpaturprātā arī tas, ko mēs pieņēmām iepriekšējā sasaukumā, ka investoriem ir jāizpilda konkrētas saistības, ja viņi vēlas patiešām kaut ko darīt lietas labā. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties arī kaut ko darīt uh, daudzpusējās uh, tirzniecības organizēšanas jomā, lai varētu arī Dohas blokādi pāraut. Uh, gribēju zināt, kur jūs šeit redzat eh, iespējamās, eh, iespējamos saskarnes punktus. Arī būs ministru tikšanās Kenijā gada beigās, kur noteikti runās par ļoti svarīgiem jautājumiem, kur jūs jau tagad saskatāt grūtības un ko Eiropas Savienība un Ķīna varētu darīt, lai Dohas saruna kārta mm, rezultātos ar panākumiem. Paldies tagad Buhner kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, vēstnieces kundze. Jūs pieminējāt investoru aizsardzību, investīciju aizsardzību. Un runājot par ISDS mehānismu Eiropas Savienībā, tas tiek ļoti plaši kritizēts un arī ārpus ES robežām tā notiek. Komisija vēlas reformēt šo instrumentu. Ko jūs par to domājat? Vai to varētu un vajadzētu uzlabot? Otrs jautājums - ilgspējīga attīstība, par to vispār nav jādiskutē, tai ir jābūt pašsaprotamai. Manai grupai tas ir ļoti svarīgi. Bez šādas vienošanās eh, parlamentam būs grūti eh, dot zaļo gaismu eh, šim nolīgumam. Zaļie parasti komisijas priekšlikumus uzskata par visai vājiem, jo tur nav pietiekami uh, skaidri atrunāts tās saistības, kas jāuzņems līguma parakstošajām pusēm. Un šis uh, pilsoniskās sabiedrības uh, novērošanas mehānisms un ir paredzēts arī apstādīšanāšanas mehānisms, ja tiek uh, konstatēti smagi cilvēktiesību pārkāpumi. Vai jums šķiet, ka jūsu valdība šādas klauzulas būs gatava iekļaut līguma tekstā? Paldies! Dārtmuts uh, Lords, lūdzu, paldies. Es izteikšos ļoti īsi. Man ir daži novērojami. Pirmām kārtām man vēstnieces kundze ir jāuzsaka, nu viņas daļrunība ir ļoti, ļoti. Uh, ievērojami. Viņas britu akcents pat bija labāks nekā manējais. Un, ja mēs runājam par uh, tirzniecību un to milzīgo tirzniecības apjomu, kas norisinās starp Ķīnu un Eiropas Savienības uzņēmumiem, jūs te runājat par vienu miljārdu eiro dienā. Uh, un 438 eh, miljārdi tie bija 2013. gadā, un 2080 miljārdi eksporta apjoms bija. Nu, tie ir milzīgi skaitļi. Un politiķi manā valstī teica, ka īstenībā visa šī tirzniecība norisinās nestoties uz brīvās tirzniecības līguma neesamību un uz to, ka Ķīna nav Eiropas Savienībā. Un kādēļ mums visu laiku ir jāmāna vēlētāji un jāsaka, ka jums ir jābūt Eiropas Savienībā, lai varētu gūt labumu no tirzniecības un citām privilēģijām. Nu, tas vienkārši nav tiesa. Tālāk runājot par brīvās tirzniecības nolīgumiem, kā vēstniece teica, e, gan Austrālijā, gan Jaunzēlandē ir šādi brīvās tirzniecības nolīgumi ar Ķīnu, pat e, Čīlē un Islandē. Un kam tad nav šāda līguma, tāda nav Eiropas Savienībai. Un iepriekšējais runātājs pilnīgi skaidri pateica, ka šāds uh, līgums tiks noslēgts, bet man ir jautājums vēstnieces kundzei, ja es drīkstu to uzdot. Mēs iepriekš runājām par uh, intelektuālā īpašuma aizsardzību trešajās valstīs. Pie manis birojā bija ieradies uh, apvienotās karalists mūzikas nozars pārstāvis, un viņš bija ļoti noraizējies par to, ka uh, intelektuālais īpašums, intelektuāla īpašuma tiesības Ķīnā tieši šajā jomā tiek ļoti smagi pārkāptas. Vēstnieces kundze, vai ir kaut mazākās cerības, ka Ķīnas valdība varētu uh, parūpēties par to, lai šīs tiesības tiktu E, ievērots attiecībā uz mūzikas nozaru. Nu, varbūt aizmirsīsim šoreiz farmāciju. Paldies, Siko kungs! Paldies! Es ļoti ar ļoti lielu interesi klausījos vēstnieces runā un gribētu teikt, ka Ķīnas tirgus ir ievērojams. Un tur ir arī milzīgs izaugsmas uh, potenciāls. Un, protams, šāds tirgus ir ļoti pievilcīgs Eiropas investoriem. Un vienmēr no jauna ir jāatkārto tas, kā mēs varētu panākt vēl vairāk progresu šajās ekonomiskajās attiecībās. Es gribēju pavaicāt uh, vēstniec kundzei. Noteikti vajadzētu uzzināt, kas tiek darīts, lai ievērotu PTO normas. It sevišķi runājot par valsts atbalsta aizliegumu eksportā un intelektuālo īpašumu aizsardzību. Kas tiek veikts, kas da tiek darīts, lai visi tirzniecības partneri būtu līdztiesīgi, un kas līdz šim ir ticis izdarīts, lai neradītu birokrātiskas barjeras preču un pakalpojumu tirdzniecībai. Lai atvērtu tirgu, precēm un pakalpojumiem ir nepieciešamas eh, ļoti skaidras garantijas, jābūt arī caurskatāmām eh, publiskā iepirkuma procedūrām un konkursu procedūrām. Jāsaka, ka Ķīna jau ir uzsākusi pirmos centienus eh, klimata aizsardzības jomā, Es gribēju vaicāt, ko jūs esat domājuši darīt tālāk vēl. Paldies, tagad Rodrīgas skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties uh, vēstnieces skundzei par ierašanos mūsu komitejā un par piedalīšanos diskusijā. Man ir vairāk jautājumu vēstnieces skundzei. Pirmkārt, gribēju zināt. Ko jūs varētu teikt par ekonomikas un uh, tirzniecības saikņu spēcināšanu starp Ķīnu un Eiropas Savienību? Paturot prātā to faktu, ka Eiropas Savienības uzņēmumiem Ķīnā ir jāievēro pilnīgi atšķirīgas normas un kas notiek uh, attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tālāk konkursa procedūra. Katrai tautsaimniecībai, kas vēlas būt uh, tirgus ekonomika, ir jāpiedalās arī konkursos, valsts iepirkuma procedūrās un gribēju uzzināt, cik tālu e, šajās sarunās jūs esat pavirzījušies un e, cik lielā mērā jūs esat gatavs savus tirgus atvērt arī valsts iepirkumam un tam, lai arī Eiropas uzņēmumi varētu šādās procedūrās piedalīties un varētu veikt projektus un e, īstenot investīcijas jūsu zemē. Un mēs gribējām arī tāpat dzirdēt Kas notiek eh, cenu veidošanas politikas jomā, ņemot vērā eh, to, ka ir ļoti liels produktu un pakalpojumu klāsts. Paldies! Un tagad eh, es arī uzdošu vairākus jautājumus, saka priekšsēdētājs. Pirmais jautājums - tirgus ekonomikas status. Ir pieci kritēriji, kas ir jāizpilda, lai to panāktu. Vai Ķīnija Vai Ķīna var paskaidrot, ka tā ir uh, gatava izpildīt šo pie, šos piecus kritērijus, jo uh, tā uh, ir galvenā norāde, galvenā prioritāte, lai šāds status tiktu piešķirts. Ar Balī nolīgumu un diskusijām, kas notika par tirzniecības instrumentiem, PTO šis tas jau tomēr ir sakustējies. Ko jūs domājat par Ķīnas ministru konferencē spēlēto lomu? Un kā varētu piesaistīt vēl vairāk ķīniešu investīciju Eiropai? Nu, mums šāds investīcijas ir nepieciešams, tur ir liek apšaubīt. Ko jūs domājat par iespējamām investīcijām, par juridisko noteiktību, kā ķīniešu investīcijas varētu novedīt uz Eiropu. Tagad Herberts no komisijas. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī vēstnētas kundzei par ļoti labo prezentāciju. No mūsu puses var apstiprināt. Mēs esam ļoti im, iesaistījuši ļoti ciešās attiecībās ar Ķīnu, gan divpusēji, gan daudzpusēji. Ķīna tiešām ir viens no mūsu lielākajiem tirzniecības partneriem. Parasti mēs sakam, ka notiek preču apmaiņa viena miljārda eiro apmērā katru dienu. Un es koncentrējos uz precēm, jo te ir krietni vien vairāk um, potenciāla, lai mēs varētu nodrošināt līdzvērtīgu attieksmi, lai mazinātu tirgus piekļuvis barjeras. Mēs to darām no, nu, mm, divpusēji mūsu sarunās. Arī pakalpojumu jomā mm, mēs vēlamies panākt um, nolīgumu ar Ķīnu. Mēs strādājam arī iepirkuma jomā lai tad vienotos par noteikumiem šajā jomā. Mm, tāpat arī veicam darbu zaļo preču un a, enerģijas jomā. Ceram, ka Ķīna iesaistīsies. Strādājam arī pie intelektuālā īpašuma tiesībām, notiek IP dialogs jau desmit gadu garumā. Tāpat arī vēlamies panākt vienošanos par geogrāfiskās izcelsmes norādi. Vēl joprojām ir vairāki jautājumi, kas jāatrisina. Mēs augstu vērtējam panākto progresu Ķīnā. Ķīnā ir milzīgi izaicinājumi, ar ko saskars gan valdība, gan iedzīvotāji. Mums jābūt realistiskiem, ka reformu procesam būs nepieciešams zināms laiks. Mērķis ir noteikts 2020. gads. Mēs domājam par izaicinājumiem, lai tirgum tiktu piešķirt izšķirošā loma, bet tam būs nepieciešams laiks. Uh, bet, ja vēlamies tālāk atvērt Ķīnu, vēlamies padziļināt savas tirniecības attiecības, tam tur būs jāiegulda laiks un darbs. Mēs vēlamies, lai mūsu attiecības ar Ķīnu būtu ilgspējīgas un stabilas. Mūsu grafiks ir skaidrs, mēs esam pieņēmuši darba kārtību 2020 un galvenais Jautājums pašlaik ir investīcija tirzniecības saruna noslēgšanas, tā piektā raunda noslēgšana. Nu, pat mums ar Ķīnu bija ļoti konstruktīvs dialogs, tagad gatavojamies sastajam raundam, lai izskatītu teksta detaļas. Un tad uh, vēlāk šī gada laikā ceram nonākt pie tirgus piekļuvas diskusijām. Kā jau teicu iepriekš, tad jūnija beigās ir paredzēts Eiropas Savienības Ķīnas samits šeit Briselē un augstā līmeņa ekonomikas samits Pekinā. Pēc vasaras plānojam turpināt savu darbu ar Ķīnu un strādāsim pie attiecību padziļināšanas. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Un tagad došu vārdu vēstnieces kundzei You have uh, another 10 minutes time to answer. Jums ir 10 minūtes laika, lai atbildētu visiem jautājumiem. Šķiet, ka tā ir neiespējamā misija. Mēģināšu izteikties īsi. Izskanēja daudz jautājumu, kas ir saistīti ar visaptvarošo investīciju nolūgumu, nolīgumu. Varu tikai teikt, ka Tas ir uzdevums, kas ir mūsu mm, visu interesēs. Gala beigās uzvarētājs būs visas puses. Sarunas pašlaik notiek. Es neesmu tieši iesaistījusies un neesmu ļoti precīzi informēta par sarunu detaļām, bet tas, ko var pateikt, ka esmu ļoti pārliecināta, ka šis uh, plašais investīcija nolīgums tiks veiksmīgi noslēgts, jo, kā jau teicu, tas ir mūsu visu interesēs. Un tas būs uh, visaptvaroši investīcija nolīgums, un es domāju, ka daudz no, daudz no iezīmētajām tēmām tiks aptver, aptverts. Ja mēs vēlamies, nodro, un tas nodrošinās um, ilgtermiņa tirgus piekļuvi gan Ķīnā, gan Eiropas Savienībā sniegs arī uh, spēcīgu invest aizsardzību investoriem. Kā to norādīja arī Eiropas Savienības kolēģis, sarunas ir krietni progresējušas. Visas iesaistītās puses, visi iesaistītie cilvēki ir apņēmības pilni cieši sadarboties, lai nonāktu pie veiksmīga risinājuma. Izskanēja jautājums par Āzijas infrastruktūras investīciju banku. Šī banka tika izveidota, lai nodrošinātu infrastruktūras savienojamības vajadzības Āzijā mūsu pasaules daļā. Uh, jo Āzija attīstās strauji, tas ir ļoti dinamisks reģions un ir ļoti nepieciešamas investīcijas infrastruktūrā. Nevar runāt par naudas trūkumu, trūkst sistēmas finansējuma nodrošināšanai. Un finansējums, kas pieejams no esošajām finanšu institūcijām, piemēram, SVF, ar to nepietiek, lai apmierinātu visas vajadzības pilnībā. Un šī Āzijas infrastruktūra infrastruktūras investīciju banka. Tā, tā ir banka, kas atbalsta ilgspējīgu un daudzpusēju attīstību. Tā galvenokārt koncentrēsies uz Eh, investīcijām infrastruktūrā Āzijas reģionā, nodrošinās reģionu savienojumību un ekonomisko integrāciju. Un cik es zinu, tad līdz šim varam runāt par 46, 47 eh, dibinātājiem. Un es pieņemu, ka viņi strādā pie uh, hartas, pie lēmumu pieņemšanas mehānisma, akciju sadalījuma un tam līdzīgām lietām pašlaik. Um, bet viņa, lēmumu pieņemšana notiks ar uh, vienprātību un tā kļūs par banku, kas atbilst startautiskajiem standartiem. Lean, clean and green. Tātad tā būs profesionāla un efektīva. Tā arī smelsies iedvesmu un mācīsies no Pasaules bankas, Āzijas attīstības bankas pieredzes un arī no Eiropas investīcija bankas pieredzes. AIIB nākotnē būs instruments, kas stiprinās sadarbību un koordināciju ar jau pastāvošajiem uh, struktūrām. Esmu pārliecināta, ka šī, ka viņa darbs būs apusēji um, izdevīgs un papildinošs. Tas ir tas, ko jums, var jums pašlaik pastāstīt par AIIB. Izskanēja arī jautājums par Ķīnas atvēršanu. Ja uh, iepazīsieties ar uh, kāds Jankunga pagājušā mēnesī nosīto paziņojumu, tad Ķīna vēlas nodrošināt augstas kvalitātes atvēršanu, mēs vēlamies ātri pāriet uz jauna veida atvērtu ekonomiku. Plāns ir stiprināt un uzlabot Ķīnas startautisko tirzniecību, kā arī aktīvāk un efektīvāk izmantot ārzemju kapitālu. Mēs vēlamies arī atvērt pakalpojumu un ražošanas nozeres. Un kāds no deputātiem atsaucas arī uz Medicare. Iespējams, ka to arī varētu iekļaut pakalpojumos. Kā jau es nu pat minēju, tad Ķīna plāno uh, padarīt savu pakalpojumu nozari atvērtāku. Vēlamies arī izveidot eh, pārvaldības sistēmu investīciju projektiem. Tātad īsumā atvēršanās Ķīnā ir sniegusi būtiskas labumus un Mēs plānojam ieturēt šādu kursu, mēs nekad savas durvis neaizvērsim, mēs tās tikai vērsim plašāk vaļā. Un vēl, ja runājam par intelektuālā īpašuma tiesībām, tika paustas bažas par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības uh, līmeni Ķīnā. Un man atbild uz to ir šāda. Līdzīgi kā Eiropas Savienība, arī Ķīna uzskata, ka inovācijas un kreativitātes ir absolūti svarīgas ekonomiskajam un sociālajam progresam. Un ir svarīgi aizsargāt inovācijas un kreativitāti. Un līdzīgi kā daudzas citas valsts, arī Ķīna saskaras ar uh, savām problēmām intelektuāla īpašuma tiesību aizsardzības jomā, bet mums arī ir jāapzinās un jāsaprot, cik daudz darba ir ieguldījusi Ķīnas valdība un jāatzīst arī sasniegumi intelektuālo īpašuma tiesību aizsardzības jomā. Mēs turpināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka intelektuāla īpašuma tiesības ir labi aizsargātas. Izskanēja arī bažas šeit par IT bankas pakalpojumu. Es īsti skaidri jautājumu nesapratu, varbūt, bet um, man ir kas sakāms šajā jautājumā. Kā jau minēju, Ķīna ir apņēmusies turpināt uh, savu atvēršanos, un arī Ķīnas internets ir atvērts, un arī tās interneta tirgus ir atvērts. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Ķīnā tiek ļoti plaši izmantotas, tajā pašā laikā esam nobažījušies arī par kiberdrošību. Bet tās ir globāli, tas ir jautājums, kas rada bažas globālā līmenī. Arī mēs saskaramies ar interneta drošības izaicinājumiem, tāpat kā citas valstis. Kā jau teicu, tad Ķīnai ir vislielākais interneta lietotāju skaits. Mēs runājam par 400 miljoniem cilvēku. Tajā pašā laikā Ķīna ir arī kiberuzbrukuma upuris. Un arī mēs varbūt esam nedaudz uh, aizkavējušies interneta tehnoloģiju attīstības jomā. Mums ir jās, jā, nu, jāsargā uh, gan tehnoloģija attīstība, gan arī jāveic nepieciešamie interneta drošības pasākumi. Mēs pieņemam un mēģinam izpildīt starptautiskās normas un regulējumus, veidot informācijas tehnoloģiju, uh, tehnoloģijas, lai mēs varētu nodrošināt veiksmīgu, efektīvu un drošu informācijas apriti. Manuprāt, tas ir tas pats, ko jūs vēlties darīt Eiropas Savienībā. Uh, Tajā pašā laikā Ķīna vēlas nodrošināt savu pilsoņu tiesību ievērošanu un uh, uzņēmumu tiesību ievērošanu saskaņā ar tiesību aktiem. Mēs vēlamies atbalstīt uzņēmumus, tā skaitā arī Eiropas Savienības uzņēmums, lai tie varētu paplašināt savu darbību Ķīnā. Izskanēja arī jautājums par vidas aizsardzību. Esmu pārliecināta, ja um, pareizi iepazī, iepazī, rūpīgi iepazīsīsieties ar pieejamo informāciju, redzēsiet, kādu progresu esam panākuši. Pagājuši gad um, spējām samazināt CO2 apjomu par vairāk kā 4,2%. Esam uh, samazinājuši arī ķīmisko slāp, uh, skābekļa. Uh, pieprasījumu, tāpat arī slāpekļa oksīds apjoms ir samazināts, un mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai cīnītos ar gaisa piesārņojumu. Mēs uh, cīnāmies pret klimatu pārmaiņām un esam apņēmības pilni strādāt pie vēja enerģijas attīstības, pie biomasas enerģijas izmantošanas. Uh, veidot ūdens uh, hidroelektrostacijas, tāpat arī esam gatavi izpētīt atomu, kodolerģijas un uh, slānekļa glāzes, gāzes enerģijas sniegtās iespējas, lai mēs varētu stiprināt uh, enerģijas saglabāšanu tādās svarīgās jomās kā ražošana, transports un būvniecība. Bija arī jautājums par vīzu režīma atvieglošana starp Ķīnu un Eiropas Savienību. Tas ir jautājums, pie kā strādājam. Pirms dažām dienām notika sarunas ar Eiropas Savienības pārstāvu Pekinā. Es zinu, ka iekšēji Eiropas Savienībai ir jāveic plaša iekšējā koordinācija, jo jums ir 28 dalību valstis un process prasa zināmu laiku. Bet es domāju, ka esam panākuši labu progresu un darbu turpinam un ceru, ka pirms Eiropas Savienības Ķīnas uh, samita varēsim vēl pātrināt progresu vīzu uh, jomā, jo arī es saprotu, kas ir nepieciešams, lai stiprinātu tirzniecības attiecības starp mums. Un par pārējiem jautājumiem es aicināšu savus kolēģus. Un tad uh, vēl par geogrāfiskās izcelsmes norādi. Ķīna ir diezgan apmierināta ar pašreizējo procedūru divpusējām sarunām par geogrāfiskās indikācijas noz, norādēm. Abas puses ir precizējušas tehniskos jautājumus sarunu gaitā un lielā mērā ir vienojušās jau arī par nolīguma saturu. Esam identificējuši galvenās jomas nākotnes darbam. Ķīna cer, ka Eiropas Savienība parādīs elastīgumu, uh, lai varētu atrisināt vēl neat atvērtos jautājumus, atlikušos jautājumus. Ķīna ir gatava turpināt dialogu un saziņu ar Eiropas Savienību konstruktīvā, pragmatiskā veidā, lai virzītu uz priekšu sarunas, kas, kam vajadzētu noslēgties ar apusēji izdevīgiem rezultātiem. Un vēl par ISDS. Ķīna uzskata, ka ISDS pozitīvi mm, ietekmē investoru interešu aizsardzību, un tas ir svarīgs, svarīgs sastāvdaļa starptautiskajā investīciju sistēmā. Pēdējo gadu praksa ir pierādījusi, ka pašreizējā ISDS sistēma ir ar trūkumiem, un šie trūkumi ir steidzami jānovērš. Tādēļ Ķīna cer, ka Eiropas Savienība izveidos. Mēs ceram, ka drīzumā varēsim Ķīnā izveidot funkcionālu un efektīvu strīdus izšķiršanas mehānismu. Aha, ok. And with... Un? Runājam par tirgus ekonomikas statusu. Tas nav kas divpusējs. Tas tiek darīts saskaņā ar PTO noteikumiem. Un saskaņā ar PTO Ķīna sasniegs nav tirgus ekonomikas statusu 2016. gadā, kas ir nākamgad. Mēs Eh, izpildamies, izpildam PTO noteikumus, cīnamies pret protekcionismu un nu, izmantojam tirgus aizsardzības mehānismus. Es personīgi uzskatu, ka Ķīna ir izpildījusi visas tirgus ekonomikas statusa nācijas prasības un kritērijus. Daži no uzstādītiem kritērijiem tos noteica Eiropas Savienība jebkurā gadījumā mēs ceram, ka Inte spēlēs pozitīvu lomu šajā jautājumā, kad tiks pieņemts pareizs formāls lēmums, lai piešķirtu Ķīnai tirgus ekonomikas statusu. Es atvainojos. Paldies. Ok. Ļoti labi. Liels jums paldies. Vēstnieces kundze, mums bija milzīgs prieks jūs uzņemt mūsu vidū, un pēdējais, pēdējiem vārds būs Vinklera kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies vēstniecē. Es domāju, ka man vairs nav jāsaka nekas cits, tikai jāapliecina šīs komitejas patiesā vēlme sadarboties ar jums, lai mēs saņemtu. Uh, precīzu ieskatu notiekošajās sarunās. Jūs jau zināt, ka parlamentam saskaņā ar Lisabonas līgumu tagad ir jaunas pilnvaras, bet vienmēr esam uzsvēruši, ka mums arī ir pilnvara piedalīties sarunās, analizēt situāciju un vienmēr formulēt mūsu viedokli par sarunu gaitu. Tā ir tās ir vienas no jaunajām a, uh, parlamenta pilnvarām, un mēs plānojam tās arī izmantot. Vēstniec kundze, liels jums paldies un priecāšos par nākotnes sadarbību. Thanks a lot, and I stay. Jā, liels paldies. Es domāju, ka mēs turpināsim sazināties, tiksimies drīz. Vēlreiz liels jums paldies. Okay, nu, now we are moving back to 16. Labi, tagad varam atgriezties pie 16. punkta uzraudzības grupa. Dārgie kolēģi, uzraudzības grupas, manuprāt, ir svarīgs instruments, lai piedalītos sarunās, piemēram, sarunās ar Ķīnu. Tās ir eh, šīs komitejas grupas, un mums šad un tad vajadzētu uh, apmainīties viedokļiem par viņu darbu veidu. Uzraudzības grupu monitoringa grupu darbas mēs, protams, novērojam un komitejas arī šādu darba veidu ir pārņēmušas un mums, protams, regulāri ir jātieks ar viņu pārstāvjiem. 26. februārī notika sēde un Moizera kungs, mūsu referents, piedalījās ES Meksikas delegācijā. Lūdzu. Yes, cheers. Sorry. Jā, priekšsādātāji, paldies. Es te čaloju ar koordinātoru. Nu, pat nedzirdēju, bet nekas, nekas, tūlīt savākšos, tūlīt būs. So, uh, we had a... Un tātad. Mums bija ļoti labā uzraudzības grupa attiecībā uz Meksiku. 28. februārī šogad notika sanāksme. Tas bija, nu, ļaušu cilvēkiem iespēju iziet no zāles. Visiem jābūt klusiņiem, kā pelītēm, saka priekšsādātājs. Es solos izteikties īsi un salīdzinoši varbūt pat interesanti. Tātad uzraudzības grupa visam apzināti plānoja šo sanāksmi īsi pēc eh, kopējās parlamentārās komitejas sanāksmes tikšanās Meksikā. Meksiko pilsētā, kur man bija tas gods pārstāvēt mūsu komiteju, nu tādā ārkārtējā varbūt gājienā, jo parlaments tomēr pieņēma lēmumu, ka ir vērts nosūtīt pastāvīgo INTA referentu uz turieni. Tas bija ļoti, ļoti labs saruna rauns, kur konstatējam, kāda ir pašreizējā situācija. Tas, protams, nāk ļoti kritiski svarīgā laikā mūsu sarunās, ja sākot provizoriskajās sarunās par iespējamo brīvās tirniecības nolīgumu, kas būtu daļa no globālā nolīguma. Uh, par ko sarunas risinās ar Meksiku jau kopš 2000. gada. Tikāmies ar, ar Francisko Rozensvaigu, kas ir eh, sekretāra, eh, ģenerālsekretāra vietnieks no Meksikas. Viņš ir galvenais sarunu vedējs politiskā līmenī un uz Meksiku aizvedu vēsti gan no šienes parlamentāriešiem, ar ko tikāmies, gan arī, protams, no komisāras Malstrēmas Meksikas varas iestādēm, kas uh, izrāda skaidru politisku gribu pātrināt šo procesu, lai nonāktu beidzot pie tā punktu, no kura vairs nav atgriezeniskas iespējas, nu, lūk, šīm sarunām par brīvās tirdzniecības nolīguma modernizācija. Monitoringa grupas sanāksmes pirmajā pusē runājām par šo brīfingu, un tas ir pārsvarā tas, ko es jums nu pat arī izstāstīju, un tad pavisam bija tāda atklāta viedokļa apmaiņa starp Eiropas komisiju un mums. Un Meksikas vēstnieku Juan Jose Tamačo par to jums tad varbūt arī tagad pēc mirkļa, nu tā īsos vilcienos pastāstīšu. Pats interesantākais, ko pieminēja Meksikas vēstnieks, bija Lukas. Tiesniecība nafta ietvaros ir kļuvusi par daļu no Meksikas DNS. Nu, interesants veids, kā to pasniegt. Tāda izskatās Meksika šobrīd, tā, tā šobrīd skatās uz pasaules attiecībām, to pastarpēji attiecībām ar ES. Anģeto administrācijas ietvaros Meksika ir izgājusi cauri būtiskām pārveidēm eh, sektoros, kur līdz šim vienmēr ir bijuši monopoli un valsts protekcionisms, to starp es runāju par enerģiju, telēm, līdz ar to radušās milzīgas tirgus iespējas ne tikai ASV, bet arī Eiropas uzņēmumiem. Eiropas Savienība kādreiz bija Meksikas lielākais ierīcības partners, bet nu mūs ir apsteigusi Ķīna. Tātad mēs pamazām zaudējam tirgus daļu šai valstī, un varbūt arī mūsu preferences prioritātes pamazām mainās, jo Meksika runā par e privās simtības nolīgumu ar citām, citām pusēm, citiem interesantiem. Meksika ir plānojusi milzīgu infrastruktūru programmu, 500 miljardu dolāru apmērā, ja pareizi atminos. Un tas, protams, nozīmē, ka valsts iepirkuma tirgus arī būtu atvērts ES uzņēmumiem, kas ir visai interesanta perspektīva. Tāpat laikā Meksika nav īpaši apmierināta ar mm, to, to ko viņi uzskata par salīdzinoši lēnu progresu šeit eh, skrīningā un aptvērumu izpētē, eh, kas eh, tad tālāk kalpot par pamas, pamatu brīvās tirdzniecības nolīguma modernizāciju attiecībās ar Meksiku. No otras puses komisija savukārt, kā jau teicu, arī ļoti atklāti runāja. Jūs teicat, tā bija tāda atklāta viedokļa, man arī komisija nāca klējā ar virkni ļoti pamatotiem punktiem. Uh, nolīgum, ja nolīgums tiks modernizēts, tad tas tomēr bāzēsies uz pašreizējo nolīgumu, kas darbojas diezgan atbilstīgi un kas paredz sirdniecības apjomus, e, nu, kas nebija vēl tik liela kā šobrīd, tie ir strauji pieaugoši, un tāpēc, lai viss šis darbs būtu jēgpilns, ir vajadzīgas arī augst līmeņa ambīcijas, jo, kā komisija teica, uh, Ne, te nav tādi, tādi rezultāti, jeb, nu, koka augļi, ko varam vienkārši tāpat aizsniegt bez centieniem. Nē, mums ir vajadzīga ambicioza pieeja, tai jātur virkni dažādu jomu. Nu, un, protams, ka aptvēruma Meksika, Meksikas gadījumā ir jābūt pēc iespējas vistavēro, visaptverošākam. Tā tas būtu interesanti abām pusēm. Un bija ierosinājums, ka viena puse, piemēram, varētu vēlēties Ehm, nu, ietvert šajā piedāvājumā arī tādas nozars, kas otrai pusē varbūt nemaz eh, neliekas tik eh, nu, viegli iekļaujamas. Un tas varētu tā būt no abām pusēm, tāpēc vajadzīgs kompromiss. Tāpat arī tika runāts par tādām lietām, kas traucē tirdzniecībai, kas varbūt pašas pa sevi nav saistīts ar nolīgumu modernizāciju, bet kas tāpat laikā tomēr traucē tirdzniecībai. Un no tiem visredzamākais čērslis ir Horvātijas pievienošanās globālajai globālajam nu, līgumam, un tur zināms eh, tarifu zaudējumu kompensācijas vajadzīgas, tur ir vajadzīgs laiks, lai to izskatītu un tā tālāk. Un šķiet, ka šis čēlis tomēr diezgan drīz tiks arī atrisināts. Tālāk, kāda tad secinājuma? Ko mēs no abām pusēm dzirdējām, bija tas, ka abas puses ir apņēmības pilnas gan politiskā, gan tehniskā līmenī pātrināt kontaktu uzņemšanu tā, lai varētu nonāktu pie noslēguma šim aptvēruma pētījumam līdz vasarai. Un tad pēc šīs monitoringa grupas tikšanās, kas, kā jau teicu, notika 28. februārī, notika vēl viena viedokļa apmaiņa starp komisiju un Meksikas varas iestādēm par kopējās vīzijas ziņojumu drīz paredzētas sanāksmes tehniskā līmenī, vēl šonadēļ pat, un pēc tam arī politiskā līmenī, lai gūtu panākumu pie šīs kopējās vīzijas dokumenta. Komisāra Malmstrēma man solīja, ka politiskā griba pastāv un ir tāda vēlme šo procesu noslēgt līdz vasaras sākumam. Tāpēc esmu visai pārliecināts, ka process patiešām virzās uz priekšu, virzās uz priekšu adekvāti, Bet, nu, protams, nu, kā tas viss notiks praksē, to mēs vēl tikai redzēsim. Bet priekšādātāji es ceru, ka eh, tad, kad Meksikas prezidents eh, ņētev ieradīsies Briselē, šķiet tas būs vasaras sākumā, tad varbūt tas būs tāds vēl viens eh, atspērienu punkts grūdienas tālākas darbības pātrināšanai, tos visus procesus varētu sasaistīt. Komisija pilnīgi noteikti arī darīs visu, kas tās spēkos, lai līdz vasaras sākumam šis pirmais posms noslēgtos. Jā. Yeah. Nu, paredzēts, ka šī gada otrajā pusē jau tiks, vai, tiks pieprasīts apsimanējums mandātam tālākajām sarunām, bet es esmu tagad gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi būtu, gan par monitoringu grupu, gan par šo kopējo parlamentāro tikšanos, ja jums tādi ir. Paldies, saka priekšsēdētājs, tieši kā jau jūs nu pat teicāt, tas būs ļoti svarīgs dokuments, jo ir vajadzīgs modernizēt pašreizējo nolīgumu Un otram kārtām es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu pastāvīgie referenti patiešām pievienojas šādām delegācijām. Jums taču ir eks zināšanas, jums ir pieredze. Un tāpēc mums vajadzētu skaidru un gaistu delegācijā arī paust mūsu viedokli, un jūsu viedoklis tur ir jāņem vērā. Tas ir jāatzīst, mums tas jācenšas panākt. Mums jācenšas pievienoties arī citām delegācijām. Kanāda. Uzraudzības grupa tikās 3. martā. Filips Depujī, galvenais sarunvedējs darbā pie CETA, pārsvarā tika runāts par valsts iepirkumu, IPA, Pabrika kungs savukārt ir pastāvīgais referents, kas tad varēs sniegt mums informāciju, bet šodien nevarēja būt klāt. Tālāk GSP arī bija tāds jautājums, par ko notika sanāksme 3. martā. Fjellner kungs pastāstīs mums par to sīkāk. Eh, ASV par to bija sanāksme 24. martā ar Moniku Henski, kas ir departamenta vadītāja ilgspējīgas attīstības uh, jautājumos un aps, tika apspriests iespējamais ilgspējības eh, nu, sadaļas jautājums TTIP kontekstā. To varētu atvērt visai drīz. Japāna. Sanāksme notika 24. martā. Un Pirērs kungs. Eh, nu, par to mums ir pastāstīt kaut ko vairāk. Viņš ir klāt. Priekšādātāji, var jums pastāstīt ka mūsu uzraudzības grupa tikās, kā jau jūs teicāt, 24. martā. Atminēsieties, ka deviņu sarunu raundi notika pēdējais februārī. Mums jau bija iespēja šeit Inta komitejā uzklausīt gan Japānas vēstnieku teikto, gan ES galveno sarunu vedēju. Nākamais rauns paredzēts no 23. līdz 28. aprīlim Monitoringa grupā mums bija iespēja uzklausīt arī Japānas būtiskas ieinteresētās puses, nu, līdzīgi kā ES analogus, un tagad būs iespēja, tagad bija iespēja dzirdēt Japānas automību, autobūves asociācijas vadītājus, Japānas dzelzceļu kompānijas vadītāju un uh, uzņēmē darbības organizācijas pārstāvis. Ļoti pozitīvi viņi izteicās par sarunām arī par nolīgumu tekstu. Japānas asociācija pateica, ka viņi būtiski atbalsta Japānas brīvās tirniecības nolīgumu. Celsceļu sektors teica, ka Japānas uzņēmumi jau šobrīd Ehm, slēdz kontrakts ar visu pasaules uzņēmējiem par um, dzelzceļu infrastruktūras attiecīgi elementu piegādi. Un eh, tika runāts par operātoru atbildību gan tur, gan, gan Eiropā, gan Japānā, un tiek jau veidots eh, likumdošanas ietvers, lai šīs atšķirības abos, abās sistēmās novērstu. Japānas autobūvas ražotā, asociācijas ražotāji un pārstāvi teica, ka viņi atbalsta pātrinātu šī nolīguma noslēgšanu un uzskata, ka tas uzlabotu kopējo konkurenci šai jomā, ja tik uzlamot uzņēmēji darbības vide. Tik runāts ar par pāris interesantā virzību. Uh, Eh, nodokļu jautājumus attiecībā uz, uz zināmu automašīnu tipu, kas ir aktuāli šajā gadījumā. Japānas puses noskaņojums bija pozitīvs, viņi tā ļoti pozitīvi izsaka par šīm sarunām. Tāpat laikā bija skaidrs, ka pastāv atšķirības starp Eiropas viedokli un Japānas pārstāv viedokli. Bet, nu, katrā ziņā progress tika gūts, mēs atzīmējam, ka mm, saruna progress tomēr pēdējos mēnešos bijis visai lēns, redzēsim, kas notiks tālākajos raundos. Augsta līmeņa samitā tāpat cerams varēs pavirzīties uz priekšu tālāk. Paldies, saka priekšādātājs Ukraina. Uzraudzības grupa tikās 24. martā ar Ukrainas ekonomiskās attīstības ministru un tirzniecības lietu ministru. Ministrs lika pliekšā, priekšā kopsavilkumu reformām un cedieniem, ko izanojas Ukrainas valdība, un arī sniedza brīfingu deputātiem par īstenošanas darbiem attiecībā uz ES un Ukrainas DCFTA. Un kā arī runāja par Eiropas sirdniecības preferenču ietekmi uz, tāpat arī runāja par ES makroekonomiskās palīdzības e, atmaksas iespējām un izmantošanu. Nu, Landsbergi kungs ir referents, bet viņš nevarēja būt klāt. Tālāk Ķīna. Uzraudzības grupa noturēja sanāksmi 25. martā. Un pastāvīgais referents ir šeit, man tieši blakus viņam došu vārdu. Un godētais priekšēdētāji, godētie kolēģi Moisas kungs, nu, ir jau noteicis zinām standartu šiem ziņojumiem. Tiem jābūt īsiem un interesantiem. Nezinu, nu, vai man izdosies to visu pasniegt interesanti, bet īsi gan var izteikties. Jo mums faktiski notika tikai tāds plašs dialogs, nu, pat jau mums bija plašs dialogs par Ķīnu un daudz no elementiem, ko mēs apsvērām monitoringu grupā, arī tika pieminēta šeit. Tā bija trešā šādas uzraudzības grupas sanāksme šī mandāta laikā. Tieši tāpat kā iepriekš piedalījās pastāvīgās delegācijas vadītājs Jo Lainens bija klāt, mūsu draugs, viņš tika turien uzaicināts, viņš padalījās pieredzē, Tāpat arī Šlēgeļmiņš kungs bija klāt, kas savukārt ir galvenais saruna vedējs darbā pie investīciju nolīguma ar ES. Strādājam par, runājam par diva veida attīstības virzieniem. Pirmkārt, ES Ķīnas tirniecības un investīciju politikas dialogs. Uh, par šo jautājumu mēs e, pie, runājam pieminot tirgus situāciju Ķīnā, protams, ka tas nav tik viennozīmīgs viedoklis, e, nu, kā to lika priekšā mums Ķīnas vēstniece, jo tirgus ekonomikas status jautājums Ķīnas gadījumā, nu, tīri no juridiskā skatu punkta ir mazliet sarežģītāks. Mēs tikām informēti, ka arī kom, par to mums in, no komisijas juridisko dienestu puses, bet arī parlamenta juridiskie dienesti par to šobrīd runā, un iespējams, ka gada otrajā pusē mēs saņemsim tādu skaidrāku informāciju ainu par to, kāds tīri juridiski ir status šajā gadījumā, jo šķiet, ka tas tomēr bišķi sadražģītāk nekā to likumus priekšā nu pat Ķīnas vēstniec. Otrais ļoti svarīgais jautājums bija visaptvarošais investīcija nolīgums starp ES un Ķīnu. Pieci sarunu raundi jau norisināšies, sešais rauns paredzēts pavisam drīz. Nu, varbūt tikai tā pavisam īsi par vienu jautājumu, un tas būs jautājums par ISDS, jeb strīdus risināšanu. Eh, Vēstniec, nu pat jau par to runāja, Ķīna ļoti labi saprot, ka investīcija aizsardzības mehānisms ir jāveido, tam ir jābūt daļai no šāda aupusējuma, no līguma starp ES un Ķīnu. Un, protams, ka ir vajadzīgs tad arī pavisam konkrēts saturs, konkrēti elementi, uh, investīciju aizsardzības mehānismā, un tie tiek šobrīd, tā teikt, veidoti. Nu, priekšādātāji lūk, tas arī varbūt tad no manas puses viss perfekti īsi un visai interesanti uzteicis runātāju priekšādātājs. Lieliski nort, līdz ar to esam izskatījuši 16. darbu kārtības jautājumu un varam pāriet pie 18. darbu kārtības jautājuma 2012. un 2013. gada ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionālu. Tūlīt pat došu vārdu mūsu referentam Borelli kungam. Grazie, prezidente. Lorevoli kolēģi. Es... Paldies, priekšstādātāji. Jāsaka, ka subsidiaritātes princips ir viena no galvenajām ES pamatvērtībām. Tā ir Eiropas uh, moto pamatā. Tas ir princips, kas atrunāts līgumos, un tas ir ļoti svarīgs Un subsidiaritātes princips ir tāds kā jauns izaicinājums. Tas ir atrunāts arī Lisabonas līgumā, un aizvien vairāk kompetenci tiek piešķirtas Eiropas līmenī, bet īstenībā arī pilsoņi vēlas, lai viņiem būtu kaut kādas teikšanas tiesības. Un šī pretruna kļūst aizvien spēcīgāka. Un liek uzdot jautājumus, vai Eiropa pareizi prot. Uh, interpretēt šo subsidiaritātes principu. Un jāsaka, ka visos uh, politikas uh, lauciņos subsidiaritāte ir jāievēro arī tirzniecības uh, jomā. Bet jāsaka, ka tas ļoti konkrēti ietekmē arī pilsoņus. Ļoti rūpīgi neanalizējot uh, pieņemtos lēmumus, pastāv risks vēl vairāk attālināties no Eiropas Savienības un tās pilsoņiem. Pilsoniskā sabiedrība vēlas vairāk informācijas, vēlas, lai institūcijas vairāk atskaitītos par paveikto. Jāsaka, ka tas ir lielākais izaicinājums subsidaritātei. Mums uh, vajadzētu gremdēties pārdomās. Uh, Un atcerēsimies, ka 2010. gadā bija jau viens ziņojums par subsidaritātes. Vēlējos pievērsties vairākiem punktiem. Pirmām kārtām subsidaritāte izkopjo tirzniecības saiknes ar trešām valstīm. Subsidaritātei ir jātiek ievērotai īpaši tad, ja ir starptautiskas tirzniecības normas, kas tiešā veidā ietekmē situāciju dalību valstīs kas pieprasa arī konkrētu rīcību no dalību valstu puses. Saskaņā ar Lisabonas līgumu ES ir iegūs ekskluzīvas kompetences tirzniecības uh, jurisdikcijā, bet ir arī tāda kā pelēkā zona manevrēšanas iespējas, ņemot vērā tiešās investīcijas. To mēs arī ļoti labi redzējām pie pēdējiem līgumiem ar Kanādu un Singapūru. Tā tad ir šī pelēkā zona un noteikti vajadzētu parūpēties, lai tā kļūtu gaišāka. Arī energo jomā. Vēl kāds aspekts - aizsardzības klauzulas un uh, proporcionalitātes princips. Tālāk makrofinansiālais atbalsts, tas vienmēr ir bijis viens no ārpolitikas instrumentiem. Uh, pat svarīgāks par tīšniecības instrumentu, un ņemot vērā ideoloģiskās debates, ir bijis grūti runāt par uh, šī principa konkrēto ietekmu uz mūsu politikām. Pēc uh, rūpīgas ex ante pārbaudes un EP demokrātiskās kontrolas eh, būtu grūti līdzekļu plūsmas kontrolēt. Varētu pieprasīt ievērot šo principu vairāk par vairāk, more for more, it sevišķi arābu pavasara kontekstā. Trešais punkts ir saistīts ar eh, dažādu modalitāšu pārbaudi ir jāveic eh, ex ante ietekmes izvērtējums, ko tad īsti šie tirzniecības nolīgumi ir nesuši. Bieži vien izpēt, ietekmes izvērtējumi ir ļoti, ļoti optimistiski, pilnīgi tos lasot žilpst acis no visiem labajiem vārdiem. Ja mēs runājam par līgumu, ir ļoti grūti izvērtēt, kā tas varētu ietekmēt Eiropas Savienību un kurš tad no tā visa gūs labumu. Un, ja ir tāds līgums kā TTIP, kas varētu uzlabot uh, tirzniecības saiknes starp ASV e un ES, neesmu pilnīgi pārliecināts, ka šis līgums nāks par labu mūsu uzņēmumiem. Un jāprūpēs, lai tas nāk par labu ne tikai lielkoncerniem. Mēs nevaram garantēt, ka tas uh, kaut ko nesīs arī MVU Tādēļ šajā gadījumā ir jāievēro subsidaritātes princips un rūpīguma principam ir jātiek ievērotam katrā komisijas solī. Tālāk ISDS, jeb strīdu šķiršanas mehānisms. Šeit noteikti ir kompetenci konflikts starp lēmumu pieņemšanu ES pusē un dalību valstu juridiskajām kompetencijām. Un vēl kāds jautājums, kas man šķiet ļoti svarīgs. Mēs esam e, ievēlēts parlamentā, jo mums pilnvars ir piešķīruši mūsu vēlētāji. Un, protams, mums ir jāparūpējas, lai tiktu aizsargāts mūsu intereses. Ja mēs runājam par subsidaritāti, tad ļoti reti tiek runāts par pilsoņiem un vietējām vietējām interesēm. Mums ir jādomā par to, kā šie tirzniecības nolīgumi ietekmēs uh, reālo situāciju. Un ja mēs runājam par to, kā tas sasaucas ar viņu interesēm. Tagad ir ļoti daudz iespēju informēt pilsoņus, viņus iesaistīt mūsu darbā, un mums nevajadzētu to noteikti aizmirst. Un jāsaka, ka ar konsultāciju instrumentu vien nav gana ja tie lēmumi, kas tiek pieņemti Briselē, ja mēs gribam, lai tie būtu pietiekami tuvu pilsoņiem, mums eh, jāparūpēs, lai tie būtu konkrētāk un lai par tiem būtu vairāk informācijas. Uh, Un tagad es klausīšos jūsu piezīmēs. Paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem arī pa, minū, pa divām minūtēm. Lēzerkungs, paldies! Fernando Ros šodien nav ieradies, bet viņš man atstāja savu runu. Uh, Lūk, viņa teiktais, šis ziņojums balstās uz trim galvenajiem mērķiem. Pirmām kārtām, kā ES institūcijas šos principus iedzīvina praksē, otrām kārtām parūpēties, lai šis ziņojums būtu gana īstenojums, un trešām kārtām analizēt dalību valstu viedokļus par komisijas 2013. gadā izteiktajiem priekšlikumiem. Ņemot vērā šos faktorus, šis ziņojums ir jāsaskaņo ar par e ES komisijas katru gadu veidoto gada pārskatu. Piektajā LESD e, protokola pantā ir jāsaka, ņemot vērā dalību valstu tirzniecību, ir jāpatur prātā, ka ES ir e, šīs ekspā, ekskluzīvās kompetences tirzniecības politikā. Uh, Ja tiek lūgta finanšu palīdzība, tad būtu iespējams uzlabot ex-ante ietekmes izvērtējumu sevišķi runājot par proporcionalitāti un finanšu palīdzību, ja tā ir jāsniedz nekavējoties. Otram kārtām par investīciju aizsardzību un tiešajām ārvalstu investīcijām noteikti labāk ir jādefinē kompetences, lai varētu skaidri apzināties, kādas ir savienības ekskluzīvās kompetences un kuras kompetences ir pakļautas subsidiaritātei un proporcionalitātei. Tirzniecības nolīgumos un partnerības nolīgumos it sevišķi ar trešajām valstīm ir ļoti skaidri jādefinē pilnvaras un arī atbildības jomas. Tādēļ Fernando Rosa kungs ar nepacietību gaida nākamo viedokļu apmaiņu. Paldies! Laiksfrīd kungs tagad. Es ļoti atvainojos, es neesmu sagatavojis runu, man tagad nāksies improvizēt. Es gribēju teikt, ka referents eh, teica ļoti pareizi. Valesas kungs to pieminēja, ja mēs runājam par subsidaritāti, ir jāapzinās, cik daudz no tās ir uh, iespējams un cik daudz tas vispār uh, ir nepieciešams. Ir ļoti daudz uh, e, subsidaritātes un dalību valstīm ir uh, jāsaka, ko tās īsti vēlas un ir ļoti grūti atrast pareizo līdzsvaru starp pārāk lielu centralizācijas devu un par subsidiaritāti. Ja mēs runājam par investīciju aizsardzību un ISTS, ir jāpasaka skaidri un gaiši, ka kompetences ir jāatrunā un jāatrunā diskusijas dalību valstīs patiešām notiek regulāri, un dalību valstu parlamenti ir atbildīgi par to. Mums ir jāapzinās, vai eh, šeit varētu būt kaut ko vēl papildus. Un tālāk ir jādomā arī par īpašiem subsidiartāts jautājumiem, subsidiartāts aspektiem. Referents runāja par tirzniecības politiku, bet kādēļ mēs nevarētu padomāt par tādiem Eiropas uh, referendumiem īpaši svarīgās politikas jomos? Tādā veidā arī mēs varētu veidot ciešāku saikni ar mūsu pilsoņiem. Gribēju vienkārši to no savas puses piedāvāt. Jā, jā. Laikam vairāk laika man nav, divas minūtes jau ir cauri. Bet, nu, protams, sociālistu grupa ir e, spara pilna sadarboties ar e, referentu. Kārima kungs, paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs runājam par Eiropas, visu Eiropas referendumu, nu, ļoti interesanta ideja. Nu, tā mēs varētu pilnībā paralizēt savus aktivitātes. Bet, nu, varbūt ir e, vērts par to padiskutēt. Juri komitejā mēs par to esam jau ilgāku laiku runājuši, un jāsaka, ka subsidaritāte e, tirzniecības politika ietekmē citā veidā nekā tās jomas, kurās nav ES e, ekskluzīvā kompetencija. Mums jādomā arī par proporcionalitāti un tas ir jāapzinās visās institūcijās un ir jāparūpējas, lai mūsu aktivitātes novest pie tā, ka mēs savus lēmumus pieņemam pēc iespējas atbildīgāk. Iepriekšējo gadu laikā uh, Tirzniecības politika automātiski nenoved pie labākas likumdošanas. Protams, eh, pasauli mainās, mainās arī mūsu eh, sadarbība likumdošanas jomā, un tas arī nozīmē, ka šie principi ir daudz pamatīgāk jāievēro. Ja runājam par tirzniecības politiku un arī ziņojumiem par eh, uzņēmumu informācijas sniegšanu un tā tālāk, ir nepieciešams demonstrēt subsidiaritāti. Un subsidiaritāte un proporcionalitāte ir jāuzlūko kā vieni no galvenajiem faktoriem. Protams, institūcijām var būt kopīgi politiskie mērķi, bet ja nav skaidrs uh, apziņas un pamatojumu, ka Eiropa varētu radīt papildvērtību un varētu šos mērķus sasniegt efektīvāk, tas nevienmēr nozīmē, ka Eiropa kaut ko paveiks labāk par dalību valstīm. Un Daži no uh, elementiem, ko es piedāvāju, Borelī kungs tos ir integrējis tekstā, es gribēju viņam pateikties par veikto darbu, bet ja runājam par trešo punktu, šķiet, tas varētu mūs novirzīt no pareizā ceļa, runājot par investīciju aizsardzību un ISTS. Nu, varbūt, ka šis tagad nav izdevīgākais brīdis, lai par to runātu, bet tikai viens piemērs Es esmu bijis vairākās dalību valstīs, es uh, salīdzināju tur notiekošo ar uh, to, kas notiek uh, apvienotajā karalistē, un salīdzinām ar 70. gadiem ir tagad vairāk uh, šo investīciju aizsardzības klauzulu, kas darbojas jau nu, ļoti, ļoti ilgi. Un uh, apvienotā karaliste nekad nav zaudējusi nevienu lietu šajā kontekstā. Un, uh, Ir kāds jautājums, eh, kur es piekrītu eh, referentam, proti, ka ES savas aktivitātes ir jāveic tā, lai tās būtu pēc iespējas sardzamākas mūsu pilsoņiem. Kolēģis jau pieminēja internetu, jā, nu tas ir ļoti labs instruments. ES ir jārīkojas tad, kad ir tikai objektīva argumentācija, ka uh, tādā veidā varēs panākt vislabāko rezultātu. Protams, ir eh, jāinformē MVU, pilsoniskā sabiedrība, institūcijas un tā tālāk. Un noslēgumā gribēju uzsvērt kādu jautājumu. gribēju dzirdēt, eh, ko komisija domā par subsidiaritāti un proporcionalitāti ne tikai tirdzniecības kontekstā, bet domājot arī par nesen noslēgtajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem un sarunām, kas par tiem norisinās. Es eh, ļoti, es jums esmu ļoti pateicīgs, ka ļāvāt man runāt ilgāk par divām minūtēm. Jā. Tātad ļoti interesants jautājums kā var izmantot subsidiaritāti pārpildus ne tikai tirzniecības politikas ietvaros, bija arī pētījums, kur tika runāts par subsidiaritāti. ka daudzas kompetences ir jānodod atpakaļ dalību valstīm, bet vienīgā joma, kur to nevajadzētu darīt, ir, ir tirdzniecība. Ir Tātad mums ir jāsaprot, kā mēs šos subsidaritātes politikas uh, elementus varam iekļaut tirzniecības politikā. Es ceru, ka komisijai varbūt ir atbildi gatava. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu no eh, komisijas nodaļas, kas ir atbildīga par eh, attiecībām starp institūcijām, un jūs ļoti pareizi norādījāt, ka tirzniecības politika ir ļoti īpaša joma, un tā ir vienīgā uh, ekskluzīvā ES kompetence, un protams, uh, Eiropas Savienība sadarbojas ar dalību valstīm, no nu, šīs darbs nenotiek tā kaut kādā izolētā vai slēptā veidā. Un, protams, mēs sadarbojamies arī ar parlamentu, kas ir tieši ievēlēts uh, vēlētāju pārstāvs šeit Eiropas Savienībā. Ir jābūt arī iespējamai demokrātiskai kontrolei. Es ļoti uzmanīgi pierakstīju jūsu teikto un ar lielu prieku strādāšu ar jums kopā arī turpmāk. Paldies! Borelī kungs lūdzu. Ringrācijo i kolēģi per il dibattito. Sono... Paldies, paldies. Gribēju pateikties kolēģiem par šīm diskusijām. Esmu patiešām patīkami pārsteigts par to, ko dzirdēju, runājot arī par šo Eiropas referendumu. Jāsaka, ka tas ir tāds kā jauns izaicinājums, un tas var arī uh, tikt īstenots pateicoties jaunajiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Es, protams, ņemšu vērā kolēģu domu graudus, atziņas un ar lielu prieku turpināšu pie šī ziņojuma strādāt. Nu, es domāju, ka ziņojums jau būs pieejams izskatīšanai nākamajā sēdē, saka priekšsēdētājs. Tagad varam ķerties pie 19. darba kārtības punkta. sarunas par iespējamo uh, nolīgumu, investīciju nolīgumu starp Mjaņmu un ES. Novembra mēnesī jau tika organizēta uzklausīšana, kas bija veltīta šim tematam. Sarunas jau ir uzsāktas, bet nav vēl uh, attiecīga līguma ar atsevišķām dalību valstīm, bet neskatoties uz to, šķiet, ka uh, Tagad sarunās ir parādījusies jauna dinamika, tādēļ ar prieku gaidu šīs sarunas un došu nekavietoties vārdu komisijai, lai tā mums pastāstītu par notiekošu. Šleigamie kungs, paldies priekšsēdētāji! Ļoti, ļoti īsi par to, kas īsti ir noticis. Un Ir ļoti jauki, ka mēs varam turpināt iepriekšējo viedokļu apmaiņu, arī ņemot vērā to, kas izskanēja pēdējā uzklausīšanā. Pēdējā saruna kārta notika februārī, jūs pareiz teicāt, te ir jauni vēji tagad parādījušies šajās sarunās, un Mjāņmas iestādes visai labi saprot, cik svarīgi būtu radīt tādas investīciju noteikumus, kas būtu visiem izdevīgi un nāktu par labu arī Eiropas investoriem. Eiropas eh, investīcijas Āzijā parasti ir ļoti spēcīgas un eh, Mjaņmā tie gan ir tikai 10%. Mums bija sarunas ar Ķīnu, Indiju, Koreju, Japānu, ASEAN valstīm un jāsaka, ka nav dalība valsts, kas būtu noslēguši divpusējas līgumus, tādēļ mums ir, nu, milzu soļiem šeit jāiet uz priekšu. Un es jums tikai gribēju pastāstīt par galvenajiem problēmu jautājumiem, kam mēs pievērsīsimies nākamajā sarunu kārtā, kas paredzēta māja mēnesī. Tātad veiktspējas prasības, tā ir tāda tehniska valoda, ko mēs šeit izmantojam runājot par tām prasībām, kas jāizvirza investoriem, pirms viņiem ļauj ieguldīt līdzekļus konkrētā valstī. Arī caurskatāmība ir noteikti svarīgs faktors un bieži vien ir grūti, ņemot vērā birokrātiskos džungļus, piedāvāt eh, caurskatām, pārskatām informāciju savlaicīgi. Tiek uzdots jautājums bez mikrofona, ko diemžēl tūk nedzird. Tālāk strīdu šķiršana Mums norisinās patiešām interesants diskusijas, lai saprastu, cik tālu esam eh, pavirzījušies. Un es ceru, ka par to debats joprojām turpināsies. Un vēl gribēju tikai piemitināt, ka mēs eh, pievēršamies priekšlikumiem, lai mūsu rīcībā būtu šis eh, mehānisms, kas ir gana aktuāls un atbilstošs mūsdienu prasībām. Uh, Mjaņmā varbūt eh, šis regulējums nav pats modernākais, un eh, tad jāsaka arī investoru. Investoru tiesības netiek varbūt tik efektīvi aizsargātas. Ja mēs runājam par ekoloģiju un uh, darba ņēmēju tiesībām, šeit ir liela nodaļa kas ir veltīta ilgtspējīgai attīstībai, tur ir runāts arī par uh, korporatīvo sociālo atbildīgu, un ja Mjaņma apgalvo, ka viņi var paveikt ļoti daudz no tā, ko mēs pieprasām, bet, uh, ja godīgi, nu, tad viņi protams, nekad atklāti neteiks, ka viņi nevēlas uh, ilgspējīgas attīstības normas, bet nu, ko viņi īsti vēlas, to viņi varbūt noklusēs. Nākamā saruna kārt notiks maijā, mēs arī turpināsim strādāt tādā pašā konstruktīvā garā, lai apzinātos, ko vēlas otra puse un lai pēc iespējas ātrāk varētu uh, galu galā nonākt pie rezultāta. Un Paralēli saviem centieniem mēs veiksim arī ietekmes izvērtējumu. Tas ir ļoti svarīgs mums un komisijai, ņemot vērā iespējamos uh, līguma, iespējamo līguma ietekmi uz uh, cilvēktiesībām, darbaņēmē tiesībām un ekoloģiju. Paldies! Un tagad Devits Mārtiņs referents. The, um... Lielas paldies! Komisija jau iepriekš atbildēju uz jautājumiem, ko vēlējos uzdot, bet nu tad arī vēl pāris komentāru no manas puses. Komisija pareizi norādīja, ka Mjanma jau ir noslēgusi vairākus uh, līgumus, nolīgumus līdz šim, bet uh, tas atšķirās no šī investīciju nolīguma formāta, ko mēs pareizi parasti izmantojam. Un tādēļ rodas jautājums par uh, viņu kapacitāti, viņu spēju izpildīt mūsu prasības. Tātad, kā būtu liederīgi zināt, kā, kā mēs atšķiramies no tiem nolīgumiem, kas Mjanmā jau ir noslēgti. Par ilgspējīgu um, attīstību komisija jau tam pieskārās, bet gribēju tikai vēl norādīt, ka esam nobažījušies, par Mjānmas, vai mēs esam nobežījušies par Mjānmas iespējām izpildīt ilgspējīgas attīstības prasības, vai tur ir tīri politiski um, iebildumi. Un šajā kontekstā es būtu ļoti interesants uzzināt, vai Eiro, priekšlikums Eiropas Savienībai pievienoties atbalstīt šīs darbspēka tiesību prakses Jānmā vai. Vai tad mēs virzamies pareizajā virzienā savā pašreizējā darbā, lai nonāktu pie veiksmīgas ilgspējīgas attīstības nodaļas. Un visbeidzot, ja domājam par mūsu darbu investīciju sadaļas jomā, mēs joprojām gaidām, ka komisāram Malmstrāma ieradīsies pie mums pastāstīt par komisijas jauno uh, pieeju, bet kā tas ietekmē jūsu spējas vest sarunas ar šiem izmantojot parametrus, kas parasti ir investīcija nodaļā. Liels paldies! Es domāju, ka 7. maijā mēs uzzināsim visus noslēpumus, kas tagad noslēpti komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Man pagaid, jāpagaid brītiši, kamēr dators ieslēgsies. Um, Nīderlandes. Priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es gribētu lūgt, lai ISTs netiktu pieminēti šajā nolīgumā ar Mjāņmu. Sadarbojoties ar Pasaules banku, Mjāņme jau tā vēlējās iekļaut šo klauzulu Nacionālajā investīciju līkumā, un izskatās, ja mēs šādu klauzulu gribēsim pievienot savam līgumam, tad mēs kritizējam viņu pieņemto līkumu. Un jūs paši zināt, cik daudz šķēpa ir lausts par ISTS un cik grūti būs būs uh, panākt vienošanos, ja mēs uz to uzstāsim. Tādēļ uh, lūdzu atstāsim to Mjaņmas ziņā, ko tad īsti darīt ar šo mehānismu. Un Mjaņmā tas ir ļoti svarīgi, jo taisnībā joprojām ir tāda kā pusdiktatūra un e, daudzi sēdekļi parlamentā joprojām ir rezervēti militāristiem, un īstenībā tika izdarīts milzīgs spiediens uz e, pilsoņiem, lai viņi balsotu par militāriem. Šogad ir paredzētas jaunas vēlēšanas novembrī. Es ceru, ka valsts patiešām turpinās uzsākto demokrātijas ceļu. Un tagad otrs lūgums. Lūdzu, e, nestrēpsim karstu ar šo līgumu, jo apstākļi Mjanmā joprojām ir ļoti, ļoti neparedzami. Mums ir jāņem vērā vērā arī cilvēktiesību klauzulas, mums ir jāatbalst šī jaunā demokrātija. Un ko jūs tad darīsiet pēc vēlēšanām? Tā nav, tas nav retorisks jautājums. Un es sapratu, ka komisārs ir ticies ar 200. 23 uh, sabiedrisko uzņēmumu uh, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem par to, kā šis līgums varētu ietekmēt dzīvi Mjaņmā. Paldies, ko jūs varat eh, teikt par to, Kellers kundze. Thanks a lot. Um, I... Liels paldies. Man ir daudz jautājumu, bet, protams, mēģināšu izteikties īsi. Pirmais. Domājot par sarunām maijā, kāds ir plāns, ko jūs tieši tur apspriedīsiet. Otkārt, jūs jau minējāt veikspējas prasības. Es īsti saprotu, kādēļ komisija šīs prasības ir izverzījusi, jo tam tas ir paredzēts būt par ieguldījumu aizsardzības nolūgumu, nolīgumu, nevis nolīgumu par uh, uh, tirgus piekļuvi. Tādēļ mēs, es neizprotu šīs uh, ekspējas prasības, jo Mjanma ir nabadzīga valsts, un tad visu šo mm, prasību izpilde. Mm, un, dažādi ekonomiski kritēriji un, un tehnoloģija pārneses, nedomāju, ka mums to visu vajadzētu liekt valstī, kurai vēl ir tāls ceļš ejams attīstības. Uh, jomā. Es tiešām nedomāju, ka šis ir piemērots instruments. Mēs zinām, ka Mjanmā ir liela um, opozīcija pret šīm prasībām vai sarunām par tām. Varbūt lūdzu paskaidrot, kādēļ jūsuprāt tas būtu izdarāms. Un vēl papildi jautājums, vai Mjanmā vēl joprojām būs atļauts subsidēt mazos iekšējos investors? Jūs jau pieminējāt uh, par ilgspējīgas attīstības nodaļu un ISDS. Arī es gribētu norādīt, ka mūsu prātā nav laba doma iekļaut ISDS Mjānmas nolīgumā, jo Mjānmā vēl joprojām ir daudz lietas, ko nepieciešams noregulēt, piemēram, sociālās tiesības, vides jomā, un ar ISDS jūs ierobežojat šīs iespējas, kā jau mēs visi zinām no savām pašreizējām diskusijām. Un visbeidzot par cilvēku tiesību uh, ietekmes izvērtējumu. Iepriekšējais tirzniecības komisārs eh, ir paudzis apņēmību, ka ir, ir jāizsaka kritika par cilvēktiesību pārkāpumiem, un tāpat arī eh, tā var atsaucies uz ANO ziņojumu par pārtiks pieejamību. Vai jūs ņemsiet vērā arī ANO īpašā ziņotāja viedokli par tiesībām uz pārtiku un komisāru teikto, tas ir nepieciešams, lai varētu izvērtēt, kāda ietekme būs investīciju nolīgumam uz šo attīstības valsti. Paldies! Paldies, nu šlaigām, kungs, tagad. Nu, jā, paldies. Lielas paldies. Mēģināšu atbildēt. Sākšu jautājumu par kapacitāti neuzspēju attīstību. viena no galvenajām diskusijām ir par konvencijām. Daļa ir ratificēta, pie daļām vēl strādā. Viņi, no, viņi mēģina to panākt ar vietējiem uh, tiesību aktiem, bet viņi pagaidām vēl nav spējuši nodrošināt pilnīgu īstenošanu un ratifikāciju. Ir jāsaprot, kāda ir patiesā kapacitāte. Mēs um, tiekamies. Um, tad ir cilvēkam, kas tiešām vēlas uzlabot investīciju klimatu, un mums nav nekāda pamata domat, domāt, ka viņi vēlas tagad pārņemt kaut kādus noteikumus, ko viņi nebūs spējīgi īstenot savā sistēmā. Mm. Mums ir jānodrošina tāda uzticama pieeja šim jautājumiem, vēlamies arī nodrošināt nolīguma Um, tad reputāciju ienūst un uzticamību. Un no tādas realistiskas pieejas var pievienot vēl trešo pilāru. Mēs uh, nodrošinām finansējumu um, attīstības jomā, lai tad stiprinātu nodarbinātības tiesību uh, aktus un situāciju. Tas viss ir ļoti svarīgi, lai um, Janmā tikt izmantots attīstības modelis. Mums ir daudz iespēju patiesi ietekmēt situāciju atšķirībā no daudzām citām valstīm. Un atkal iesdēs jautājums. Mēs visiem saviem sarunu partneriem eh, vienmēr pasakām, kas notiek šajā jomā, un nevienmēr mēs visu varam apturēt vai iepauzēt, bet ja mēs nonāksim pie uh, būtiskām un labām reformām, uh, tam būs arī ietekme uz specifiskām sarunām, jo nelielas izmaiņas vienmēr ir iespējams, lai mēs varētu saglabāt konsekvences savā pieejā. Izskanēja jautājums, tad izskanēja komentārs no Kellers kundzes notrunātājs, ka mums vispār nevajadzētu iekļaut ISDS. Šeit var pateikt divas lietas. Pirmkārt, Mjanma Um, mums būtu grūti paskaidrot saviem uzņēmumiem, kādēļ mēs viņiem nevaram nodrošināt adekvātu aizsardzības līmeni. Un runājot par investīciju nolīgumiem, tās ir paredzētas kā ilgtermiņa investīcijas, tādēļ jūs gribētu saņemt ilgtermiņa aizsardzību neatkarību no tā, kas notiek pēc vietējām vēlēšanām un tā tālāk. Mēs vēlamies, lai cilvēki valstī ievestu zinātības, tehnoloģijas, uh, lai tiktu radīta um, stabila vide un lai netiktu pieļauta diskriminācija. Vai mums nepieciešams uh, izpējas prasības, tas viss vēl ir diskutējums. Attīstības, valsts, citā, attīstības valstīs tas ir bijis veiksmīgi. Ja aplūkojam jautājumu no attīstības perspektīvas, mums ir jāuzklausa, ko teiks mūsu sarunu partners. Uh, Daudzos gadījumos, ja vēlaties piesaistīt dzīvotspējīgas investīcijas, arī šādas prasības ir daļa no diskusijas, bet mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs nepieprasītu kādas kaut ko vairāk vai nekā viņiem, piemēram, ir ar uh, nolīgumā ar Japānu. Un tad mums būs jādomā par to, lai netiek nodrošināts pārāk zemes aizsardzības līmenis. Uh, tad Eiropas investīcijām šajā valstī. Subsīdijas nav problēma jautājums. Mēs nekādā veidā nekavēsim subsīdijas, ko Mjanmas valdība vēlas sniegt vai nu no lielām vai maziem uzņēmumiem. Un cilvēku tiesību izvērtējums. Gribētu atkārtot, ka ilgspējīgās ietekmes izvērtējums. Tāpēc konsultants, kuram ir, kura uzdevums ir izskatīt visus pieejamos avots. Uh, Un es pieņemu, ka viņš arī ņems vērā, ko saka ANO un citas aģentūras. Viņam arī jāizvērtē dažādi pierādījumi, fakti, lai tad sagatavotu novērtējumu. Paldies. Vēl paldies. Flanagan. Juste une question de clarification. Tāds precizējums jautājums Jūs teicāt par um, statotiskā darba organizāciju, lūk, esot um, vairākas konvencijas parakstījusi, bet tāpat laikā. Vai jūs teikt, ka viņi tiešām nodrošina attiecīgās normas, kas saistītas ar darba apstākļiem? Not... Pirmkārt, <clears throat> mūsu pieeja tāda, ka mēs nekoncentrējamies tikai uz parakstīšanu. Mums ir daudz partneri pasaulē, kas ir parakstījuši tā konvencijas, un tad jau var izteikt dažādas argumentus, kāda ir atšķirība uz vietas. Mēs izvērtējam to, vai valsts ir piekritus aktīvi tā, šīs konvencijas in, īstenot pēc būtības. Mēs izvērtējam to, kas patiesi tiek darīts, un tur te jāņem arī ar nacionālo tiesību akti. Šajā gadījumā mēs nepaļaujamies uz ILO. Mēs nolīgumā tad vienojamies, ka jūs uh, to darat, un tad tas tālāk tiek atrāts ilgspējas attīstības nodaļā, un tad mēs turpinam sakot progresam. Un tad mums ir instruments, kas ļaus sešus gadus vēlāk izvērtēt uh, to, kas panākts. Tieši tādēļ esam vērsuši lielu uzmanību uz uh, uzraudzību, kas turpinās. Un tas jau uh, atbilde jebkurā gadījumā ir viena un tāda pati. Mēs vēlamies, lai cilvēki piekrīt īstenot tātad galveno saturu, kas ir krietni viens svarīgāk cilvēkiem, nevis uh, formāla ratifikācija. Konvencijas ratifikācija varbūt ir labāk nekā divpusējs nolīgums, bet mēs rīkojamies savies pierobežās. Paldies! Šķiet, ka mums tomēr būs daudz diskusiju, daudz diskusiju nākamreiz. Vai referents vēlētos vēl ko piebilst? Nē. Liels paldies jums visiem! Un ar to var noslēgt 19. darba kārtības punktu un pievērsties 20. punktam. Un tas ir paredzēts, paredzēts izskatītājs slēgtām durvīm, tāpat kā arī nākamo punktu koordinātoru sanāksmi. Tādēļ tikai Intā komitejas locekļi, as, politisko grupu asistenti, juridiskais dienests un politiskā nodaļa un Inta sekretariāts drīkst palikt telpā. Visi pārējie lūdzu dodieties prom. Just